visus un atklāju sēdi. Wanted to take a phone. Apologizing? No, nothing. Uh, I would like welcome. Gribētu sveikt Eiropas parlamentā premjerministru Viktoru Orbānu, iepriekšējās prezidentūras padomē vadītāju un arī komisijas priekšsēdētāju Barozo kungu un komisijas vicepriekšsēdētāju Ševčoviču kungu. Uh, first. Vispirms, pirmais punkts darba kārtībā šorīt ir Ungārijas prezidentūras darbības pārskats. Un vispirms gribētu dot vārdu